partiju, es vēlētos ierosināt veikt neatkarīgu izmeklēšanu. Paldies, paldies par jūsu izteikumiem. Un, e, ja šāda traģēdija ir notikusi, protams, Eiropas parlamentam uz to ir jārēģē. Paldies, ka jūs to pieminējāt, kolēģi. Turpinot mūsu normālo darbu, es vēlējos informēt, ka saskaņā ar uh, politisko grupu vienošanos mēs esam. Um, darba kārtību pieņemuši sekojošā versijā. Pirmdien sākumā mēs apspriedīsim mutiskos jautājumus par zivsaimniecības nozari, par uh, krīzi, kas piemeklēs šo nozari, ņemot vērā naftas cenu svārstības, un tālāk pievērsīsies, pievērsīsimies Hokmarka kunga ziņojumam par radiospektra politiku. Un mēs šādi esam grozījuši darbu kārtību, lai uh, attiecīgo punktu izskatīšanā varētu piedalīties kompetentie komisāri. Šīs izmaiņas pieņēmām ar vispolitisko grupu piekrišanu. Nekādu pārmaiņu nav otrdienas darba kārtībā, trešdien tāpat, bet tomēr Speronī kungs ieradīsies pie mums trešdien. Viņš runās par kopīgo ārlietu un drošības politiku, un EFD grupa pieprasīja, lai šo jautājumu komentētu augstā pārstāva Eštons kundze, runājot par situāciju Ašrafas nometnē Sīrijā, un tāpat runājot par koptu kristiešu kopienu Eģiptē. Tas tā ir prasība iekļaut šo jautājumu trešdienas darba kārtībā. Tātad 9.00 mēs varēsim šeit zālē sveikt Ashtons kundzi. Speronī kungs, lūdzu jums vārds, lai jūs iepazīstinātu mūs ar savu prasību. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nevēlējāmies mm, ieviest tādus pamatīgus grozījumus darba kārtībā, mēģinot nomainīt vienu darba kārtības punktu ar citu bet jāņem vērā, ka šis ir ļoti aktuāls jautājums un mēs vēlējāmies uzklausīt komisijas vicepriekšsēdētāju Aštons kundzi. Tāpat jau bija paredzēts, ka viņi izteiksies un papildus Sīrijas un Ašrafs nometnes jautājumu izskatīšanai mēs vēlējāmies, lai viņi pieskartos arī Ēģiptei, e, tātad, lai viņi runātu par e, koptiešu, kristiešu e, mazākumu. E, Eģiptē. Es ceru, ka kolēģi varēs piekrist manai prasībai. Paldies! Paldies! Kurš vēlētos atbalstīt uh, Speroni kungu prasību? Golniš kungs. Jau vņosku, tak? Pār, Golniš kungs. Priekšsēdētāj kungs, es pilnīgi piekrītu Tā, taču es gribēju izteikties par to, ko jūs sacījāt par otrdienu saistībā ar darba kārtību otrdienu. Vai es varētu izteikties tagad, vai varbūt eh, pēc tam jūs dos, man dosiet tādu iespēju saistībā ar Speronī kungu sacīt, jo turpina priekšsēdētājs. Mums jāpabeidz runāt par trešdienu. Konbendita kungs, vai jūs esat par? Nē, nav par. Um, Mario Mauro, jūs esat par? Jā, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es izsakos par Speronī kunga ierosinājumu, jo es uzskatu, ka situācija, kad Ēģiptē Eh, ir sadursmes starp koptu kristiešiem un musulmaņiem, ir satraucoši, un tāpēc es domāju būtu atbalstāms Peronī kunga ierosinājums. Mēs ne tik daudz iestājamies par koptu kristiešu tiesībām, bet par cilvēku tiesībām kā tādām. Un es domāju, ka parlamentam līdz ar to arī jāpievērš šim jautājumam. Paldies! Dāmas un kungi, visi, visus ir šokējoši, šokējuši notikumi Eģipte. Taču mums jau ir seši jautājumi, kas apspriežām ar Eštons kundu. Mums ir Ašraf, Sīrija, Gualtjērī ziņojums, Albertīnī ziņojums. Mums ir eh, Eiropa kā globālais eh, spēks Un mums ir daudz jautājumu. Es domāju, mums būtu jāpieprasa, lai ārlietu komiteja apspriež situāciju Ēģiptē, ņemot uh, vērā to, kas viss notiek uh, starp minoritātiem un Eiropas institīvas ziņojumu. Un to var apspriest Reštons kundze. Un tagad mums jau ir uh, seši jautājumi un vēl citi jautājumi. Uh, katrs runās par vienu aspektu. Bet ja jums ir seši jautājumi, kas jāapspriež ar Eštons kundzi, tad jūs nevarēsiet pievērst vajadzīgo uzmanību eh, Ēģiptei. Es neuzskatu, ka, mēs, ka ir vērts vēl kaut kādu jautājumu izskatīt, ko mums nebūs iespējams kārtīgi apspriest. Paldies, turpin priekšstādātais Koņa Bendit kungam. Tagad balsosim. Kas ir par Speronī kunga ierosinājumu? Lūdzu, paceliet rokas. Paldies. Kas ir pret? Jā, pārbauda elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, lūdzu. Czy wszyscy głosowali? Visi nobalsojuši. Labi, uzgaidīsim nedaudz, turpina priekšsēdētājs. Okay. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad šo jautājumu pieliekam trešdienas rītam darba kārtībai. Golniša kungs, lūdzu, vārds jums. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Liels paldies, priekšstādātāji kungs, izteikšos īsi priekšsēdētāja konference ir paredzējusi rīt, otrdien, balsot par manas imunitātes, parlamentārās imunitātes atcelšanu. Es te nestāstīšu sīkāk šo jautājumu, taču runājot par darba kārtību, es vēlētos tomēr sacīt, ka esmu nedaudz šokēts. Nu, ja tā varētu sacīt, ka nekāds debats nav paredzēts, līdz ar to man nebūs eh, ne divu, ne trīs mēnešu laikā iespēja paust savu viedokli, kas varētu tomēr būt interesants, jo es domāju, ka ziņojums ir atkārtojis tos pašus argumentus, kurš pagājušreiz izmantoja Valis kundze, kas arī bija lūgus man atsaukt parlamentārā deputāte imunitāti. Un es gribētu pavisam skaidri sacīt, priekšsēdētājs pārtrauc Golnišu kungu. Es atvainojos, tas nav procedurāls jautājums, ir gan turbit Golnišu kungs un mikrofons nebija ieslēgts. Es pieprasu debašu laikā divas, trīs minūtes. Divas, trīs minūtes, lai es varētu aizstāvēt savu deputātu godu. godu. Es jums jautāju, vai parlaments varētu tomēr ievādot, ievēro šīs tiesības uz aizsardzību, kas piedala visiem, piedar, piekrīt visiem eh, deputātiem, nevis kaut kāda kundze, kas pat laban atrodas Indonēzijā, izvirzot savus argumentus. Priekšstādātājs turpina, Golnišs kungs. Mēs rīkojāmies saskaņā ar 7. panta 8. punktu mūsu reglamentā, un tur ir pavisam skaidri izskaidros situāciju. Un jūsu skartais jautājums bija jāmin vismaz stundu pirms šodienas darba sākšanas. Vēlreiz atsaucos uz 7. panta 8. punktu. Un tagad atgriezīsimies pie darba kārtības. Mm. Es gribu kaut ko sacīt par trešdienu. Jā, lūdzu, turpiniet, saka priekšstādātājs. Priekšstādātāja konference bija paredzējusi, ir paredzējusi trešdienas pēcpusdienā debates par Itālijas un Francijas valdības priekšlikumu Eh, tā sakot, iekavās ielikt Schengenas nolīgumu. Es atvainojos, turpin runātājs, te runa par otrdienas pēcpusdienu, jā, pulksten 15. Un es eh, lūdzu, eh, kā tika pieņemts priekšsēdētāja konferencei, lai būtu klāt Barozo kungs. Un es gribētu zināt, kāda ir pašreizējā informācija, vai viņš būs klāt, kāpēc mums tas ir tik svarīgi. Tāpēc, ka pirmā persona, kas pieņēma uh, savu nostāju par sanāksmi starp Sarkozī un Berluskonī bija Barozo kungs. Bet pēc tam komisāri pauda atšķirīgus viedokļus. Un tāpēc es uzskatu, ka tas ir komisijas priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par nostāju, un tāpēc mēs arī pieprasām, lai pūksteni 15. otrdien Barozo kungs būtu klāts. Atvainojos, ka sajauc otrdien ar trešdienu turpina runātājs. Labi, paldies, saka priekšstādātājs, es to pārbaudīšu. Well, uh, es jums nevaru sniegt atbildi tagad, turpina priekšsēdētājs, jo es nezinu to tagad, es pieņemu, sagaida, ka viņš būs klāt. Taču citas informācijas manā rīcībā nav. Taču jūs interesēs, es to varu pārbaudīt. Tas būs īpaši labvēlīgs žests no manas puses. Paldies! Poison. Uh, colleague Gianni. Kolēģis Gianni, vai es varētu lūgt uh, priekšsēdētāju vietnieku? The next point is prepared in Italian. Nākošais darba kārtības punkts ir sagatavots itāļu valodā, tātad mēs mainīsimies vietām. Sì, ma dov'è la cosa? Buonasera a tutti. Eh... Labdien visiem. Nu ko, tagad mēs esam nokārtojuši mūsu tehniskos jautājumus sakarā ar darba kārtību, un pirmais jautājums mūsu šodienas darba kārtībā ir.